Eh, kā kāda valsts kļūst vai arī nekļūst par Eiropas Savienības dalību valsti, un ja Turcija izpild kritērijus, tad mēs viņu uzņemam, ja nē, nu tad nē. Jo patiesībā ne jau tikai mēs to nolēmjam, tā ir pati Turcija, kura vai nu ievēro cilvēku tiesības, vai arī to nedara. Bet eh, domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk atbilstīt eh, pilsonīgo sab pilsonīgu sabiedrību un nevis valdību. Tā tad prieksēdētājs. Tagad eh, mēs turpināsim brīvā mikrofona procedūru. Es mēģināšu dot vārdu visiem, kuri vēlas izteikties, bet tiešām pēc vienas minūtes mēģināšu jūs pārtraukt. Un pirmais eh, - Lidskungs. Lielas paldies Ketijai Pirijai par šo ļoti labo un ļoti nozīmīgo svaigāko Turcijas ziņojumu. Ar demokrātiju Turcijā piedzīvojuši esam regresu. Desmit tūkstoši apcietināti, no tiem ļoti daudz valsts ierēģi. Preses brīvība tiek būtiski apdraudēta. Tā tiešām ir nopietnās briesmās. Rebeka Harms un mēs bijām klāta tiesas procesā, kad žurnālists tika tiesāts nu, viņš nevar vairs izceļot atpakaļ uz eh, Vāciju, kā tas bija paredzēts, pasi viņam atņemta, nu, vienkārši briesmīgi. Un tāpat laikā um, citi žurnālisti preses akreditāciju vispār no ārzemēm tur saņemt nevar, ne no tādiem slaveniem um, apkartrakstiem kā mm, Cait un citi. Nu, tas liecina, ka val Turcija kā valsts būtiski ierobežo preses brīvību Turcijā, un tas viss ir ārkārtīgi svarīgi to ņemt vaļā, to svarīgi ņemt vērā, ņemot vērā arī vērā vēlēšanas. Tomēr nedrīkstam pilnībā sagraut visas attiecības. Mums ir jāspēj kaut kādā veidā spēcināt demokrātiskie spēki Turcijā, tā lai kaut kādā veidā vēl varētu iestāties par cilvēk, cilvēktiesībām šai valstī. Nākamā runātāja Vordas kundzes vienu minūtu. Have... Es vienmēr esmu iestājusies par cilvēktiesību un demokrātijas ievērošanu Turcijā, jau kopš brīža, kad man šeit ievēro, ievēlēja. Un man tiešām skumdina tas, cik situācija ir lielā mērā pasliktinājusies pēdējos piecus gadus. Uh, Es esmu pārliecināta, ka Turcijai ir vieta Eiropā. Es regulāri tiekos un sazinos ar Turcijas pilsonisko sabiedrību, un es zinu, ka pilsoniskā sabiedrība vēlas redzēt demokrātiju un cilvēktiesības ievērotas. Diemžēl valdība apkaro žurnālistus, sievietes, etniskās minoritātes, LGBTI un tā tālāk, un visa šīs grupas kā viena runā par to, ka nedrīkst būt vienlīdzīgs dialogs starp Eiropas Savienību un Turciju. Es eh, pati esmu sadarbojusies projekta Human Rights Watch ietvaros ar vienu no Turcijas žurnālistēm, bet viņas lietas skaidri parāda, cik apņēmības pilnas ir Turcijas varas iestādes apklusināt jebkādu balsi, kas to kritizē. Tas pats ir arī uh, To pašu mēs arī redzam priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies Vardas kundzei un nākamais Mavrilas kungs vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Par ko mēs varam uzskatīt Turciju šodien? Simtiem tūkstoši samesti cietumos, varbūt, ka Turcija pat ir kļuvusi par vienu lielu cietumu valdība pārkāp starptautiskās un pašas savus likumus. Un Eiropas Savienības politika pēdējos gadus tā ir ekonomisko interešu saindēta. Mēs paši atsakamies no savām vērtībām. Un pēdējais piliens ir tieši Turcijas rīcība Kipras attiecībās. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība rīkojas liekulīgi, un tas tikai baro anti-eiropeiskos, spē, eiroskeptiskos spēkus Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies būt izskatīties ticami mūsu iedzīvotāju un vēlētāju acīs, tad mums vispirms ir jāuzliek ieroči embargo Turcijai. Prieksēdētājs, paldies! Merci. Paldies, prieksēdētāja kungs. Patiesībā Erdogans ir sagrāvis demokrātiju Turcijā, un valdošais režīms īpaši ir izvēlējies represijas, un pirmajā, pirmajās līnijās represiju mērķi ir tieši kurdi. Un cilvēki tiek iemest cietumos, un kad mēs ar vairākiem kolēģiem decembrī tik, e, devāmies uz Turciju, tad e, mēs vēlējāmies, lai sarunas netiktu pārtrauktas, bet tikai iesaldētas un tām tiktu izvirzīt konkrēti, m, konkrētas prasības. Turcijā pavisam drīz būs e, pašvaldību vēlēšanas. Un es uzskatu, ka arī kurdi un Turcijas pilsoniskā sabiedrība ir pelnījuši mūsu palīdzību un nevis tikai tapt pakļauti diktatoram. Viņš ir slēdzis pāri par diviem tūkstošiem nevalstisko organizāciju un prieksēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! Salikjotis kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs! Turcija atkal un atkal pārkāpj cilvēktiesības un pamattiesības, turpina Kipras, kas ir Eiropas Savienības dalība valsts eh, okupāciju, un tajā pašā laikā mēs eh, turpinam stiprināt attiecības ar Turciju, kaut arī tā uzspļauj visām vienošanās un visiem līgumiem. Turcija pat nav atzinusi Kipras republikas pastāvēšanu šīs zemes. Un eh, tie patiesībā ir populistiskie spēki, kuri iestājas par sarunu pārtraukšanu. Kolēģi, es eh, griežos pie jums, ka eh, šo, š, šī līguma tālākas darbības turpināšana ir pretrunā Eiropas Savienības vērtībām. Turcijai ir jāizpilda visas tās apņemšanās, tai ir jāpārtrauc uh, īpašajā ekonomiskajā zonā savas militārās aktivitātes, un tikai tad mēs eh, varam turpināt šīs sarunas. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! Nākamā Firenzes kundze vienu minūti. Grazie Presidente, quella qui in foto è Leila Guven dall'8. Paldies, es, es eh, skatījos vienu fotogrāfiju, kas ir uzņemta novembrī. Tas ir sieviešu streiks, kuras griezās pie Očelana, lai uh, kāds tiktu atbrīvots no Turcijas cietuma, kurā tas atradās 20 gadus. Un tad eh, tika izmantots pretpuča likums, Un eh, es pati devos uz Ankāru, lai mēģinātu sekot līdz tiesvedībai, tiesvedībai pret EKP prieksēdētāju, kurš kopā ar eh, veselu virkni aktīvistu cīnījās pret eh, pastāvošo kārtību, bet man neļāva ierasties šajā valstī. Tāpēc šodien es vēlētos tikties ar tiem Strasbūrā, kuri ir pieteikuši bada streiku, lai atbrīvotu Očalu. Turcija pat geogrāfiski nepiedara Eiropai. Tā nevēlas pieņemt mūsu vērtības, tā īsteno diskrimināciju pret reliģiskajām minoritātēm, tostarp kristiešiem un citiem. Erdogana valdība atlaiž ārstus, skolotājus, prokurorus, ikdienas uh, Jau kopš 74. Eh, gada Turcija ir okupējusi lielu Kipras daļu. Viņi ļoti agresīvi izturas pret grieķiem, eh, neļauj arī turklāt tiem pilnībā lietot šo, to, tos teritoriālos ūdeņus, nav parakstījuši arī jāno konvenciju par jūras tiesībām, viņi finansē teroristus, un tāpēc mēs pieprasām tūlīt pat pilnībā pārtraukt sarunas par iestāšanos. Tāpat arī nedrīkst tai piedāvāt nekādu finansējumu un jānosaka uz otrādi ekonomikas sankcijas šai valstī. Mēs pieprasām, lai Turcija tūlīt pat atsauc visas savas prasības uz Grieķiju un lai tā atbrīvo m, mm, okupēto Kipras teritoriju. Tā kā tādai slepkavnieciskai valstī nav nekādas vietas pie sarunu galdiem. Un Eiropā arī dzen ne. Lielas paldies! Nu tad, komisār kungs, jums iespēja nākt klajā ar noslēgumu vārdiem. Lielas paldies priekšādātāji, ministras kundze, godātie deputāti. Lielas paldies visiem, kas uzstājās. Paldies par jūsu piezīmēm. Domāju, ka mēs visi esam vienlīdzīgā kārtā nobažījušies par to, kādā situācijā šobrīd ir ES un Turcijas attiecības. Un jāsaka, iestāšanās sarunas patiešām ir nonākušas eh, tādā. Uh, apstāšanās punktā, nevirzās uz priekšu. Domāju, ka labākais veids, kā šobrīd saglabāt attiecības, ir turpināt un uh, ar tādu kritisku attieksmi turpināt dialogu Un te varbūt mans viedoklis atšķirsies no vairākiem viedokļiem, kas te tika paust, respektīvi domāju, ka vajadzētu uzstākt sarunas par muitas savienības atsvaidzināšanu. Tā varētu būt viena no iespējām, kas ļautu radīt tālākus priekšnosacījumus mūsu prasību izpildē. Tāpat laikā, domāju, ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties uz to, lai Turcija, protams, ievēro tās normas un vērtības, zem kurām tā parakstīsies gan kā kandidāta valsts, gan kā Eiropas padomas dalība valsts. Esam uzsvēruši to, cik svarīgi ir, lai Ankara spēr skaidru soļus ceļā uz cilvēktiesību situāciju uzlabošanu Turcijā un lai tā nokārto visus šos strīdīgos divpusējos jautājumus ar Eiropas Savienību. Un mēs turpināsim uz to uzstāt. Eiropas komisija turpinās jums informēt par attīstību Turcijā, ņemot vērā mūsu igadējo par, paplašanāšanās ziņojumu pakotni. Tāpat turpināsim izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai atbalstītu tādu dzīvīgu pilsonisko sabiedrību sabiedrību un tos Turcijā, kas uzskata, ka demokrātiskā sabiedrība sāks ar pārskatu atbildību un kontroli. Paldies! Lielas paldies komisāru kungam, saka priekšādātājs Čiotas kundze, tagad jums vārds. Gotātie deputāti, dāmas un kungi! Noslēgumā vēlos teikt paldies jums par šīm ļoti liederīgajām debatēm. Ļoti uzmanīgi ieklausījās eh, šeit paustajos viedokļos un to lieku visu aiz auss. Respektīvi vēlos, lai mūsu iestādēm vērtējums būtu līdzīgs. Domāju, ka esam um, ehm, vienas prātas par to, ka nepieciešams tālāk konstruktīvs dialogs. Varu jums apliecināt, ka padome turpinās ļoti uzmanīgi sekot attīstībai Turcijā, īpaši uzmanību pievēršot tādiem svarīgiem jautājumiem, ko pieminējat arī šodien šeit jūs. ES un Turcijas asociācijas padomas tikšanās, kas paredzēta šīs nedēļas noslēgumā, 15. martā, piedāvās lielisku iespēju ne tik vien apst apspriest pašreizējo situāciju šais attiecībās, bet vēlreiz atkārtot to, kāda ir mūsu viedokļa attiecībā uz tām problēmām un iespējām, ko piedāvā mūsu sadarbība. Mēs pilnīgi noteikti saviem Turcijas sarunu, sarunu partneriem. E, pastāstīsim un dos, dodosim viņiem viennozīmīgu vēstu par to, ka viņiem steidzamā kārtā un efektīvi jāatrisina trūkumu un e, nenokārtotās lietas, kas identificētas jūsu ziņojumā. Šodien tāpat arī kā tu, nu, to darīs komisija un padome. Tāpat uzskatu, ka visām pusēm būs tikai ie, vienīgi ie, ieguvumi, ja dialogs būs intensīvs visos līmeņos. No savas puses mēs kā prezidentūra kopā ar dalību valstīm un komisiju grasamies turpināt visu, ko varam, lai virzītu procesu uz priekšu. Visbeidzot, Vēlos teikt paldies par ieguldījumu, ko devis Eiropas parlaments centienos eh, eh, šo darbu atbalstīt. Katī Pīrī ir sagatavojis ļoti visaturošu pārskatu par notikumu attīstību Turcijā. Eiropas parlamenta loma visā šajā kopumā ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir šī E, šai politiskajā procesā jums liela loma. Tieši jūs varat nodrošināt to, ka gan es pilsoņi, gan Turcijas pilsoņi iesaistās demokrātiskās diskusijās. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tas ir abu Turcijas un es pušu interesēs. Lielas paldies vēlreiz par uzmanību. Lielas paldies ministras kundzei, saka priekšādātājs, un tagad došu vārdu vēlreiz referentē pašai, kā tīpīrī jums divas minūtes lūdzu. Komisāra kungs, ministras kundze, kolēģi, paldies jums! Pirmām kārtām gribu atgriezties pie tā, ko teica padome un prezidentūra. Jūs teicāt, ka visiem komunikāciju kanāliem jābūt atvērtiem attiecībā uz Turciju. Mēs piekrītam. Bet iestāšanās kanāls ir tas, kas mums būtu jāslēdz, jo tas tiešām ir kļūst vienkārši par apsmieklu. Ministras kundze, jūs teicāt, lūk, mēs ņemam vērā un turpināsim sekot notikumiem. Tas, protams, ir labi. Un savos secinājumos jūs teicāt, lūk, ka piekdien tikšanās laikā ar Turcijas prezidentu jūs runāsiet par cilvēktiesībām. Ļoti labi, ka izsakāt šo solījumu. Bet tāpat laikā no padomas gribēju dzirdēt arī par to, kā jūs grasties palīdzēt Turcijas demokrātiem. Vai jūs piedāvāsiet papildus finansējumu cilvēktiesību aizstāvjiem? Vai pamatiesību ievērošanu jūs nu, uzstādīsiet par pirmo priekšnosacījumu tirzniecību? tirzniecības attiecībās. Es patiešām ceru, ka tā būs. Es ceru, ka padomu nāks klajā ar eh, smalkāku stratēģiju šīm attiecībām, nekā to esam pieredzējuši līdz šim. Dzirdēju vairāk par pieciem kolēģiem runājot, kas teica, ka strote, stratēģija um, nevar tikt sasaistīta ar iestāšanās procesu. Mums galā šai parlamentā ir izteikts priekšlikums oficiāli apturēt šīs iestāšanās sarunas, apturēt sarunas ar prezidentu Erdoganu par Turcijas iestāšanos. Jo šādām sarunām nav nekādas jēgas. Tas tiešām ir kļūst par tādu visai smieklīgu tematu gandrīz. Tāpat laikā redzēju, ka daži ekstremāli labējie un kreisie spēki arī no eh, vēl un no tautas partijas vēlas ne tikai apturēt šo, mm, šīs sarunas, bet arī atņemt Turcijai kandidātu valsts status. Un jāsaka, par to gan esmu visai pārsteigta. Desmit gadus mēs esam gatavojuši ziņojumus par Turciju no tautas partijas, un viņš nekad šādu aicinājumu neizteica. Ja mēs tiešām runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem, nu tad pieturieties pie vairākuma viedokļa šai parlamentā un aiciniet apturēt iestāšanās sarunas. Manī joprojām mīt cerība, ka turpmākajos gados, turpmākajos gadu desmitos situācija Turcijā varētu mainīties, uzlaboties, un es domāju, ka mēs taču visi piekrītam, ka situācijas ies, maini, pārmaiņas ir iespējams, tāpēc nedrīkstam pielikt tādu galīgu punktu visām, visa, visāda veida Turcijas centieniem integrēties Eiropas Savienībā. Paldies, līdz ar to debats ir noslēgušās, saka priekšādātais balsojums paredzēts rīt. Vēlos nākt klajā ar pāris pazidu, paziņojumiem. Vakar priekšādātājs paziņoja, ka 171. panta pirmā punkta interpretācija, ko ierosina konstitucionālo lietu komiteja, ir šāda. Un e, tā kā nav iesniegt nekādi iebildumi šis interpretācijas variantam, tad tas tiek uzskatīts par apstiprinātu saskaņā ar 228 reglamentu pantu. Nākamais paziņojums ir saistīts ar rekomendācijām par lēmumiem, kas, iesnieg, kas iesniegt no ekonu komitejas ne, necelt iebildumus deleģētajiem aktiem. Tas tika izziņots vakar sanāksmes sākumā. Ies šādi iebildumi saņemti nav minētajā 24 stundu termiņā un saskaņā ar 105. panta 6. apakšpunktu. Šīs rekomendācijas līdz ar to tiek apstiprinātas. Tās tiks publicitā, publicētas, publiskotas kopā ar rītdienas protokoliem rīt, trešdien, 13. Eh, martā. Kolēģi, tālāk tālāk pārējiem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir komisijas priekšādētāja vietnieces Eiropas Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par ārkārtas situāciju Venecuēlā. Kā saprotu, tad komisārs Mimica šeit aizstāsējas augsto pārstāvi, un tāpēc komisāra kungs jums lūdzu vārds. Paldies! Mēs ārkārtīgi augstu vērtējam Eiropas parlamenta pievērstu uzmanību situācijai Venecuālā un arī jūsu vēlmi rast ilgspējīgu risinājumu šai krīzē. Ir svarīgi izmantot visus mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai veicinātu mierīgu un demokrātisku risinājumu piemērošanu, ko varētu paņemt ar brīvām un ticamām prezidenta vēlēšanām valstī. Kopš mūsu pēdējām debatēm par Venecuēliem šajā plenāra sesijā, un tās notika šī gada janvāra beigās, valsts piedzīvojas tālākas spriedzes pieaugumu un polarizāciju, un dzīves apstākļi valstī pasliktinājušies. To venecuēliešu skaits, kas valsts atstāja, turpina pieaugt. Saskaņā ar ANO eh, CHR organizācija apmēram 2,7 miljoni venecuēlieši ir atstājuši valsti kopš 2015. gada, un šis skaits varētu vēl pieaugt tālāk līdz pat 5 miljoniem līdz šī gada beigām, ja krīze turpināsies pas un turpinās sāsināties. Nesenie visas valsts elektrības pārāvumu joprojām ietekmē daudzus štatus, daudzus apgabalus šai valstī, un tas tālāk mm, rada negatīvu ietekmu uz veselības aprūpas pasāk, pakalpojumiem un pārtikas un ūdens apgādi. Mēs zinām, ka šīs krīzes cēlons ir politisks un institucionāls problēmas. Pašreizējā situācija ir samilzusi gadu gaitā, jo notikuši uzbrukumi demokrātijai, konstitūcijai un pamattiesībām. Risinājums krīzei jāmeklē politiskā veidā, vienlaikus tam jābūt demokrātiskam tam jābūt mierīgam, un tam jānāk no venecuēliešiem pašiem. Ir jāatbrīvo politieslodzītie, un Nacionālās asamblējas pilnvars ir jāatjauno, jo Nacionālā asambleja šobrīd ir vienīgā demokrātiski vēlētā struktūra šai valstī. Viņi Turklāt vairāk kārt ir aicinājuši e, konstitucionāli piešķirto imunitāti visiem Nacionālas asamblējas e, dalībniekiem paturēt spēkā, tostarp attiecībā uz Gvaido kungu. Ir nepieciešams šiem parlamentāriešiem īstenot savu politisko mandātu, nebaidoties no represijām un iebiedēšanas. Mēs pilnībā noraidām spēka piemērošanu šīs situācijas risināšanā, jeb kāda veida militārie scenāriji radītu tikai tālākus cilvēktiesību pārkāpumus un ciešanas Venecuēlas iedzīvotājiem. Tāpat laikā ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs izvairītos no vardarbības sāsināšanās valstī, uh, un tāpēc esam aicinājuši apturēt šos uzbrukums un iebiedēšanu pret civiliedzīvotājiem un likumdevējiem no drošības spēku un bruņoto grupējumu puses. Vienīgais veids, kā šo krīzi izbeigt, ir ļaut Venecijas iedzīvotājiem paust savu gribu un darīt to caur demokrātiskām prezidenta vēlēšanām. Tām jābūt brīvām, godībām, iekļaujošām un pārskatāmām. Ar šādu mērķi Eiropas Savienība ir veicinājusi starptautiskas kontaktgrupas izveidi Venecuēlas jautājumā. Šās, šīs grupas darba mērķis ir palīdzēt radīt tādus apstākļus, kas ļautu rasties politiskajam procesam, kas var novest pie brīvām un godīgām prezidenta vēlēšanām. Šī kontaktgrupa ir noteikusi arī laika grafiku savam darbam, kur laikā tai jāpārliecinās, vai ir iespējams radīt zināmas garantijas eh, vēlēšanu procesam. Vēlēšana uzraudzības struktūrām jābūt reformētām. Un tas jāsāk ar starptautisko vēlēšanu padomi. Vēlēšanu reģistri ir jāsakārto, jāatjaunina. Visām politiskajām grupām un to vadītājiem ir jāspēj godīgi savā starpā konkurēt uz vienādiem apstākļiem, un politieslodzītie ir jāatbrīvo. Neat, jānodrošina valstī neatkarīga vēlētāja novērotāja klātbūtne. Mūsu priekšlikums nav vērsts uz kaut kādu veidu laika novilcināšanu. Nē, esam pārliecināti, ka šī starptautiskā iniciatīva var palīdzēt nodrošināt minimālos obligātos apstākļus, kas laika gaitā varētu novest pie jēgpilna politiska procesa atsākšanās un pie jaunām prezidenta vēlēšanām. Pa to starpu savukārt ir svarīgi risināt iedzīvotāju pašreizējās steidzamās vajadzības. Te nevaram gaidīt uz politisku krīzes atrisinājumu. Šobrīd tiek apdraudēts cilvēku dzīvības, ir vajadzīga humānā palīdzība, tai jāļauj nonākt valstī bez šķēršļiem, lai tā varētu sniegt palīdzību tie, kam tā vajadzīga visvairāk. Pēdējo divu gadu laikā Eiropas Savienība ir vairāk par 67 miljoniem eiro paredzējusi humānai palīdzībai un attīstības palīdzībai šai valstī, un esam gatavi gatavi šo summu palielināt. Kontaktgrupa šobrīd pēta iespējas izveidot starptautisku mehānismu, kas ļautu koordinēt un piegādāt humāno palīdzību Venecuēlas iekšienē, ciešā sadarbībā ar ANO un mūsu starptautiskajiem un vietējiem partneriem. Palīdzībai jānonāk eh, bez, eh, bez jebkādiem eh, bez jebkādas subjektīvas, bez objekta, tai jā, tam jātiek objektīvi, neskatoties uz politisko piedarību, un to savukārt jāizplata tādiem objektīviem, neitrāliem spēlētājiem ANO vadībā. Polit, šādu humano palīdzību nedrīkst politizēt, un tā drīkst kalpot tikai un vienīgi humanitāriem un humāniem mērķiem. Startautiskā kontaktgrupa šobrīd īsteno darbu pie šiem diviem galvenajiem jautājumiem - tātad vēlēšanas un humanās palīdzības sniegšana valstī. Grupa ir nosūtījusi tehnisko misiju uz Venecuālu, tas notika februārī, lai īstenot diskusijas ar visām, debats ar visām pusēm par nosacījumiem un garantijām, kas būtu īstenojamas prezidenta vēlēšanām, un runātu arī par humanās palīdzības piegādi. Vecāko ierēģu tikšanās laikā šīs tehniskās misijas darba rezultāti tika apspriesti, un jauna ministru sanāksme paredzēta mārta beigās Latīņamerikā. Eiropieši šajā jautājumā nav neitrāli. Vairāk par vienu miljonu venecuēliešiem ir vai nu ES pase vai ģimene Eiropas Savienībā. Mums rūp Venecuēla un tās iedzīvotāji. Un Venecuēlas iedzīvotāji pieprasa pārmaiņas. Tāpat laikā mēs uzskatām, ka šīs pārmaiņas nedrīkst Venecijolai uzspiest no ārpuses. Ir vajadzīgi ilgspējīgi risinājumi, un tie var būt ilgspējīgi, ja tie nāk tikai un vienīgi no Venecijolas iedzīvotājiem pašiem. Esam darī, gatavi darīt visu, kas mūsu spēkos, lai veneciolieši patiešām var ņemt likteni savās rokās. Paldies! Komisāra, thank you. We will... Komisāra kungs, paldies. Un tagad uh, uzklausīsim politisko grupu pārstāvis. Pirmais ETP grupas vārdā Gonzales Aponsa kungs. Cienījamie kolēģi, ja mēs tagad piedzīvotu pilnīgu elektroenerģijas apgādes pārtraukumu, uh, tā būtu katastrofa. Mums nebūtu pieejams ūdens, zāles, pārtikas apgāde būtu pārtraukta divu dienu laikā nomirtu neonatālās aprūpes nodaļās esošie bērniņi. Pēc trīs dienām smagi ciestu dialīzes pacienti, uh, Un tā būtu patiesa katastrofa. Un iedomājieties, kas notiek tagad Venecijālā - simts stundas bez elektrības. Venecijālas iedzīvotājiem nav pieejama pārtika, trūkst zāļu, cilvēki e, ir izmisīgā situācijā. Kalsas Maduro ir kļuvis par nāves nesēju. Viņa režīms uh, tāpat Venecuēlā. Eiropas Savienībai ir jāturpina uzstāt uz visu politisko ieslodzīto atbrīvošanu, sākot ar Korlusu Diesu, kas ir spānis, kas gluži vienkārši pildīja savu darba pienākumus kā žurnālists, un tagad viņš ir pazudis valstī. Ir jāturpina piemērot sankcijas pret individiem, uh, Uh, situācija Venecuēlā ir patiesi briesmīga. Kamēr ģenerāļu dēli uh, brīvi dzīvo Madridē, uh, cilvēkiem trūkst pat dzeramā ūdens. Ko dara šajā situācijā Nacionālā kontakta grupa? Kā lai viņi palīdz cilvēkiem, kas ir badā? Mums ir jāatzīst arī to, kādas sakas tas atstāja uz Eiropu, ne tikai uz Venecuēlu. Mums ir, mēs nedrīkstam atstāt Venecuēlu vienu pašu. Paldies, un tagad sociāldemokrātu vārdā Reguai kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man pat nepietiek vārdu, lai nosodītu Maduro režīmu, bet Mums ir jāapzinās, kāda ir situācija. Tā ir dramatiska ne tikai elektroenerģijas apgādes pārtraukuma dēļ, bet arī tādēļ, ka, manuprāt, pastāv aizvien pieaugošs risks par iekšēja konflikta rašanos Venecijā. Es ceru, ka kļūdos, bet šī katastrofa tiešām var pārvērsties par eh, iekšēju konfliktu bez risinājuma. Tādēļ kontaktgrupai ir jāturpina uzstāt uz demokrātiska, mierīga risinājuma atrašanu. Vienīgie cilvēki, kas spēj tagad runāt ar opozīciju un arī valdību, ir Eiropas Savienības kontaktgrupa kopā arī ar Ekvadoru un Bolīviju. Visām, mums visiem ir jāturpina uzstāt, lai tiktu meklēts mierīgs risinājums šim sociālajam hausam. Paldies, Tanaka kungs, viena minūte. Tānaka kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Priekšsēdētāji, pagājušā ceturtdiena elektrostacijas darba apturēšanās, apturēšana ir vēl viena katastrofa Venecijas iedzīvotājiem. Tas tikai pagarina uh, viņu ciešanas. Ir ļoti grūti saprast problēmas uh, apjomu, jo pastāv tāda slepenība, arī sabotāžas riski no ASV puses. Un Es domāju, ka šis viss ir sakas tikai uh, šai korupcijai un uh, sliktai pārvaldībai Čāvesa režīma laikā. Pašlaik situācija aizvien uh, pasliktinās, uh, valsts tiek skarta aizvien plašākā apjomā tagad tiek skarti 80% valsts iedzīvotāji, ir ļoti grūti aplēst problēmu mērogu. Slimnīcu darbs ir apdraudēts, pamata infrastruktūras darbs ir apdraudēts. Es aicinu Eiropas Savienības valstis atzīt Gvaido kungu par Venecuēlas pagaidu vadītāju, lai mēģinātu rast vismaz kādu risinājumu. Paldies, un tagad Nārta kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Venecuēla pašlaik piedzīvē cilvēktiesību krīzi, valstī trūkst pārtikas, zāļu, ir izvērsusies vardarbība, ir radusies hiperinflācija, tūkstošiem cilvēku ir pametuši valsti. Valdības uh, rīcībai ir eh, vislielākā ietekme uz visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Eh, es iepazinos ar Amnesty International 20. februāra ziņojumu, ka ļoti liela iedzīvotāja daļa uh, ir tieši skarta minimālā alga ir tikai 6 dolāri mēnesī. Uh, un uh, Venecuēla ir uh, vienlīdzīgā līmenī uh, valsts, uh, pasaules korupcijas uh, uh, līmeņa ziņā ar Somāliju, piemēram, un mēs uh, nevaram vairs tikai sarkastiski izteikties par situāciju, tiek uh, veiktas uh, patiesi cilvēku eksekūcijas, to norāda uh, Amnesty International arī savā ziņojumā. Uh, cilvēki tiek spīdzināti, cilvēki tiek ieslodzīti. Maduro valdība uh, ir aizstājusi likumīgi ievēloto parlamentu ar nelikumīgu uh, pārvaldības iestruktūru. Uh, cilvēkiem uh, trūkst uh, dzeramā ūdens, viņi izmanto faktiski notekūdeņus. Un ir skaidrs, ka cilvēkiem vajag elektrību, vajag pārtiku, vajag zāles. Es aicinu visus izrādīt solidaritāti ar uh, mūsu uh, Venecuēlas partneriem un izbeigt Maduro režīmu. Paldies, un tagad Kūzo Permoja kungs, pusotra minūte. Paldies priekšsēdētāju. Esam atkal nonākuši tādā situācijā, kad atkal jārunā par Venecuēlu. Un atkal parlaments izmanto šo humanitāro grantu attaisnojumu, lai um, tad izmantotu militāras iespējas konfliktu risināšanai, līdzīgi kā Lībijā un Sīrijā. Uh, vienīgais, kas ir uh, tad tas tiek izmantots kā tāds iemesls, lai gāstu valdības un gūtu piekļuvi naftai. Es gribēju lūgt jūs atcerēties, kā tika iznīcinātas Lībija, Sīrija, un uh, līdzīga pieeja tiek izmantot tagad arī Venecuēlas gadījumā. Redzam, ka ir noticis valsts apvērsums, un tas tiek izmantots kā uh, attaisnojums, mēs atsaucamies uz cilvēktiesībām, runājam par demokrātiju, lai atbalstītu šādu valsts apvērsumu. Gvaido spēki ir paveikuši tiešām šaušalīgas lietas, un viņi pilnībā ir ignorējuši uh, cilvēktiesību uh, pamatprincipus. Vairāk kā 500 bērni ik gadu ir nomiruši, ir nogalināti simtiem uh, režīma pretinieku tikai 2019. gada pirmajos trīs mēnešos. Paldies, un tagad papadākis Konstantīnos. Viena minūte. Priekšsēdētājs. Kolēģi, es aicinu savas diskusijas tomēr noturēt tad ārpus. Uzklausīsim tagad papadākis kungu, tāpat kā uzklausījām arī jūs. Viena minūte jums lūdzu. Tikai Venecuēlas iedzīvotāji ir tiesīgi pieņemt lēmumus par savu nākotni, jebkādi imperialistiskie centieni kontaktgrupu aizsegā vai jebkādi citi Eiropas Savienības vai viņu sadarboto, sabiedroto, Latī, Latīņamerikas sabiedroto centieni uh, atbalstīt tādu ievēlētu viltus līderi, manuprāt, ir nosodāmi. Mēs atbalstam nelikumīgu apvērsumu humanitāro intervenču aizsegā. Mums ir jāatbalsta Venecijas iedzīvotāji, Venecijas komunistu partija imperiālismu var uzvarēt, un cilvēki šo uzvaru gala beigās arī svinēs. Paldies, un tagad viena minūte pancērī kungam. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms pāris nedēļām tika pieņemta rezolūcija, un man radās jautājums, kāda tad būtu Eiropas parlamenta loma, ko mums vajadzētu spēlēt, lai risinātu situāciju Venecuēlā. Pirmā lieta, ko darīt, manuprāt, būtu tad nepieļaut nekādu propagandu šajā diskusijā. Pašreizējā strupceļa situācijā ir jādomā par to, kā demokrātiski atrisināt krīzi, ir jānotur brīvas prezidenta vēlēšanas. Uh, Tajā pašā laikā jāturpina uzstāt, lai risinājums būtu mierīgs un demokrātisks. Nekādas citas alternatīvas nav iespējams, tas tikai turpinās kaitēt iedzīvotājiem. Humanitārā palīdzība ir absolūti nepieciešama, un tā būtu arī jāatļauts ar atbilstošiem kanāliem. Un es uh, uzskatu, tas ir vienīgais risinājums. Jebkādas citas hipotēzes tikai tālāk pasliktinās situāciju. Vienīgais, uz ko mums vajadzētu balstīties šajā situācijā, ir mūsu politiskā pieredze. Paldies, un tagad Bečēras kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Vai jūs zināt, kādēļ Venecuēla pašlaik ir šādā situācijā, šādā tumšā situācijā? Tādēļ, ka tumsa ir nepieciešama teroristiem, noziedzniekiem, lai veiktu savus noziedzniekus. Uh, Valdība bija absolūti korumpēta, un tādēļ situācija ir tāda, kā tā ir. Tik bagātā valstī nav zāļu, nav uh, ēdiena, un Maduro režīms ir atbildīgs par katru bērnu, kas uh, nomirst slimnīcā, jo ir traucēta elektroapgāde. Carlos Dios, uh, uh, Spānis, Eiropas pilsonis, ir pazudis. Uh, Venecuālas vadošajiem spēkiem ir nepieciešams turpināt šo absolūto tumsu, lai viņi spētu paslēpt savus noziegumus. Un kāda ir uh, Eiropas Savienības kontaktgrupas loma? Viņi sevi nostāda muļķa lomā. Neko nevar izdarīt Venecuēlā. Nav elektrības, nevar izņemt naudu, nav benzīna, nav ūdens. Uh, Venecuēlā ir nepieciešams leģitīmi ievēlēts prezidents. Uh, ar tādu darbības un ceļa karti, ko arī ko mēs varam atbalstīt. Pagaidu, ja šāds ir pagaidu prezidenta plāns, tas jāatbalsta arī mums. Uzskatām, ka mums ir jāatbalsta Gvaido kungs, Mogarīnī kundzei vajadzētu sazināties ar viņu un jāuzdod konkrēti jautājumi, ko mēs viņai varam palīdzēt, un nu, tad vajadzētu attiecīgi rīkoties. Paldies, tagad viena minūte Gomešas kundzei. Pramuņš. Paldies, prieksēdētāja kungs. Bērniem nav pieejamas skolas, nedarbojas elektrības ģenerā, ģenerātori. Venecuēla šobrīd ir kļuvusi par melno plankumu pasaules sejā. Vai tā ir Maduro vaina? Iespējams, bet uh, Eiropa ir jāatbalsta Venecuēlas iedzīvotāji. Uh, Venecuēlas iedzīvotājus ir jāpasargā no korupcijas un jāpasargā no narkotiku karteļiem, jāpasargā no Kubas un no Krievijas. Šobrīd tie ir Venecuēlas iedzīvotāji, kuri maksā ārkārtīgi augstu cenu par to, ka viņi ir dzimuši Venecuēlā. Tas ir tikai jau laika jautājums, kad Venecuēlā sabruks viss. Mēs nedrīkstam atbalstīt Maduro. Es uzskatu, ka tas mums ir jāpasaka pilnīgi skaidri. Tagad Cerancovs eh, kundze. Muchas gracias. Paldies. Venecuēla ir sabrukuma priekšā, bezdibeņa priekšā, un eh, pēdējās eh, pusnedēļas eh, elektrības padeves pārtraukumi skaidri parāda, ka šī valsts ir uz sabrukuma sliekšņa. Vēl viens piemērs, tas ir vēl viens pierādījums tam, ka Venecuēlas iedzīvotāji smagi cieš, smagi cieš režīma dēļ. Šis režīms viņus nedz pārstāv, nedz arī respektē. Un šis elektrības padeves pārtraukums uh, ir vēl viens piemērs tam un apliecinājums tam, ka Eiropas Savienība nedrīkst tālāk vilcināties. Mums ir jāpaplašina sankcijas, mums tās ir jāpadziļina. Tikai tā mēs varam režīmam pateikt, ka tam ir jāsāk rosīties. Eiropas Savienībā ir divas iespējas. Vai nu tā atbalsta demokrātiskos risinājumus un miermīlīgus risinājumus, kā to piedāvā Guaido, vai arī vienkārši nogaidīt un skatīties un piedzīvot vēl vairāk kriminālu noziegumu, vēl vairāk ciešanu un vēl vairāk nāves. Venēcijas līkst tumsā, un tas ir mūsu rokās izvēlēties, kā mēs tai palīdzēsim. Mēs varam palīdzēt Venēcijas demokrātijai, tās konstitūcijai, bet, eh, lai mēs to izdarītu, mums ir jāatzīst Gaido par pagaidu prezidentu. Es tiešām ceru, ka mums eh, pavisam drīz eh, izdosies uzaicināt Guaido uzstāties mūsu parlamentā. Prieksēdētais paldies! Ir ļoti daudz, kur ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā, un es mēģināšu pēc iespējas vairākiem, pēc iespējas daudzāk dot vārdu, bet lūdzu! Pieturieties pie vienas minūtes jums atvēlētā runas laika. Ja nē, es nevarēšu visiem iedot vārdu zilās kartiņas jautājums, jeb jūs vēlaties. Eh, jūs vēlaties pieteikties brīvā mikrofona procedūrā. Tā tad. Jūs esat pirmais. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Situācija Venecuēlā ir katastrofāla. Tas, ka valstī vairs nav elektrības, ir pēdējais piliens. Tas vienkārši skaidri parāda, ka e, situācija ir ārkārtīgi nopietna. E, daudzas slimnīcas, patiesībā visas, ir slēgtas, un e, pat cilvēki, kur ir nonākuši dzīvības briesmās, nesaņem medicīnisko palīdzību. Patiesībā lielākā problēma pat nav tā, ka Venecuēla ir diktatora rokās. Lielākā problēma ir tā, ka Venecuēlā ir milzīga humanitārā krīze, cilvēki cieš, cilvēki mirst. Ko mēs, kā Eiropas parlaments, darām? Es domāju, ka mēs drīkstam kritizēt Maduro, jo mums tas ir prasījis pārāk ilgu laiku. Skaidri pateikt, vienā teikumā Maduro ir despots, viņš ir diktators un viņš īsteno genocīdu pats pret savu tautu. Prieksēdētājs, eh, paldies! Tā tad viena minūte. Faries kungam lūdzu. Obrigado, senhor presidente. A minha luta pela liberdade. Paldies, prieksēdētāja kungs. Cīņa par brīvību un demokrātiju tā ir veca cīņa. Mēs par to esam cīnījušies, un tagad to dara Venecuēla. E, šobrīd tiek izlaupīti veikali, kaut arī tajos vairs nav palikušas preces. Slimnieki mirst slimnīcās. Un tas ir ekonomisko sankciju un sabotāžas rezultāts, ka situācija Venecuēlā ir tik smaga. Daudzi izmisuši venecuēlieši dodas pāri robežām, lai vai kas, bet mēs šeit runājam tikai par elektrības trūkumu. Nē, ir jārunā par Venecuēlas kleptokrātisko pārvaldību un visiem tiem pārkāpumiem, noziegumiem pret savu tautu, ko ir paveicis Maduro. Nākamais runātājs Venecuēlā šobrīd notiek būtiski pārkāpums, saka Zdrujevska kungs. Iet bojā vesels ģimenes, un tā ir milzīga krīze. Šeit jau vairāk no runātājiem teica, ka piedāvātie risinājumi nav realistiski, un arī vairāk no šeit izskanējušajiem saukļiem neatspoguļo patieso situāciju. Mums uzmanība ir jāvērš uz starptautiskās sabiedrības palīdzības sniegšanu Venecuēlai. Ir būtiski atgādināt, ka Venecuēla de facto jau ir dzīvojusi grūtos apstākļos kopš 48. gada, un šodienas debats neko nedos Venecuēlai, ja vien mēs neturpināsim tai palīdzēt, ja mēs neieslēgsim humanitārās atbildība, humanitārās palīdzības ceļus. Sala Frankas kungs nākamais. Paldies, prieksēdētāja kungs. Venecuēla ir nospiesta uz ceļiem, un brutālais valdības spēks ir izraisījis būtisks iedzīvotāju daļas ciešanas. Uh, Jautājums vairāk ir, cik ilgi sabiedrība vēl cietīs un cik daudziem vēl ir jāmirst, lai mēs visi atjēgtos. Valsts ir nonākusi situācijā, kas ir pilnīgs hauss, pilnīgs. Un tomēr represijas turpinās, un mēs to visu vērojam. Vesela virkni kolēģi jau pieminēja spāņu žurnālistu, kuru nekavējošu atbrīvošanu mēs pieprasām šeit un tagad. Mēs eh, esam redzējuši, cik eh, eh, traģiska ir situācija uz robežas ar Brazīliju un citām valstīm. Mēs nedrīkstam būt tik pasīvi, kāda esam. Mums ir jāīsteno sankcijas. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Paldies! Un tagad vienu minūti Himenes skundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Situācija ir šausminoša. Viena no bagātākajām pasaules valstīm dabas resursu ziņā jau gandrīz nedēļu dzīvo bez elektrības un patiesībā piedzīvo vienu no smagākajiem savas eh, attīstības periodiem. Tas nav imperiālisms, kas pie tā viss ir novedis, tas ir čaveša sociālisms, kas to ir izraisījis. Uh, Un šobrīd bērni mirst slimnīcās, cilvēki dzer piesārņotu, netīru ūdeni, un visa infrastruktūra jau gadu desmitiem ir militarizēta, un patiesībā Kuba šobrīd darbojas kā e, vampīrs, kas no Venecuēlas ikdienas izsūc, ja paņem 80 tūkstošus barelu naftas. Mums vajadzētu atzīt pagaidu prezidentu Gaido un eh, tā nafta, kur šobrīd paņem Kuba, šis eh, ceļš ir jāpārtrauc. Nākamā runātāja, paldies, eh, prieksēdētāja kungs, saka ģimenes Barbat kundze. Venecijolā trūkst kā ēdiena, tā medikamentu, un tāda situācija ir Venecijolā jau gadiem. Maduro tādēļ arī zaudēja vēlēšanās, bet nolēma saglabāt savu varu Nacionālajā asamblējā. Mums ir jānosoda šis režīms, bet ne tikai. Pagājušajā nedēļā uz robežas ar Peru es eh, uzklausīju Maduro upurus. Tie ir izglītoti cilvēki, kur dzīvoja laimīgu dzīvi, bet tagad eh, cieši badu un ir nonākuši absolūtā trūkumā. Viņi vēlas dzīvot attīstītā, vismaz brīvā valstī, bet eh, kā mēs viņiem varam palīdzēt? Es vēlos, lai Eiropa iestātos par brīvu vēlēšanu organizēšanu eh, Venecuēlā, un mums ir jāpalīdz šai valstīm. Randas kundze, vienu minūtu lūdzu. Tas prezidenti. Ap... Paldies, eh, prieksēdētāja kungs! Jā, Venecijā gandrīz eh, nedēļu dzīvo bez elektrības, bet Venecijā ir palikusi arī bez informācijas. Es nezinu, cik daudz New York Times avīzes nonāk šajā valstī, un eh, Maduro novilktais dzels priekškars rada veselu virkni viltus ziņu tiek radītas un ģenerētas ziņas un sāgas, kas absolūti neatbilst patiesībai, un dialoga vispār nav, bet kā mēs varam runāt par dialogu, ja dialogu diktē naftas biznes un nauda, nauda, nauda. Vēlēšanas eh, nāk, un mums ir jādomā arī pašiem par sevi. Sandrs kundze nākamā. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Vēlos runāt par četriem aspektiem. Pirmais. Jūs, komisāra kungs, teicāt, ka tas ir venecuēliešu pašu rokās lemt par savu nākotni un to veidot. Nesiet tik cinisks. Ja jūs tiešām esat ieinteresēts eh, Venecuēlas demokrātijas izdzīvošanā, tad arī apvienotajām, nā, apvienotajām nācijām ir jāiesaistās. Piemēram, šis uzbrukums, kādēļ Venecijā šobrīd ir ieslīgusi tumsā, mēs nerunājam par to, kas ir izraisījis šo elektrības pārāvumu kā rokās nonāk Venecuēlas nafta un kāpēc Venecuēlas iedzīvotāji ir ieslīguši tādā vai pratībā nabadzībā. Lopes kundze, viena minūte, lūdzu. Kungs, paldies, prieksēdētāja kungs. Debats mūsu parlamentā tām nav pamatojuma. Tiek melots, arī šeit tiek piesaukta nepareizi fakti. Venecuēls līks tumsā, un atbildība, kur jūs uzveļat Venecuēlas valdībai, tā gulstas uz citiem pleciem. Bet um, jūs pieprasiet, lai mēs atbalstītu opozīciju Venecuēlā, bet uh, es šaubos, vai tas palīdzēs, jo opozīcija arī ir gadrīz Trumpa rokās. Opozīcijai un vispār Venecuēlai nav nākotnes, bet eh, mums tomēr ir jārespektē atsevišķas neatkarīgas valsts suverenitāte. Tikai kā to labāk izdarīt, jo venecuēlieši mirst, bet uh, ja mēs eh, neiestāsimies un nenosūdīsim Bolīvijas revolūciju, tad mēs arī neatgriezīsimies atkal. Paldies! Situācija Venecuēlā ir īsta traģēdija. Tā, eh, to ir izraisījis eh, sociālisms un šis absolūtais sociālisms ir novedis pie absolūtas katastrofas cilvēki dzīvo šausminošos apstākļos, un vienīgais, kas, kas varētu palīdzēt, es ierosinu, lai Eiropas Savienība un citi starptautiskie spēlētāji izmantotu diplomātiskas saiknes un palīdzētu venecuēliešiem nostāties atkal uz kājām. Priekšsēdētājs, paldies! Komisāra kungs, tagad eh, vārds jums. This has been a very useful Paldies! Manuprāt, šī ir bijusi ļoti liederīga un jēgpilna diskusija. Paldies, deputāti, par jūsu izteikumiem šajās diskusijās. Es politika attiecībā uz Venecuēlu turpinās ietvert visus elementus. Tātad no vienas puses šos spiediena elementus, no otras puses eh, meklēsim politiskos kanālus, kas ļautu veicināt mierīgu un demokrātisku risinājumu. Turpināsim sadarboties ar valstīm šajā reģionā un citiem starptautiskajiem interesantiem. Īpaši strādāsim starptautisko kontaktgrupu. Mm Izmantosim visus instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, lai šai valstī ļautu iet uz mierīgu un sarunu rezultātā panāktu risinājumu. Protams, ka venecuēliešiem arī Venecuēlā un ārzemēs pašiem jāturpina būt mūsu galvenajai rūpēji. Un mēs turpināsim visus centienus censties um, apmierināt viņu vajadzības šai kritiskajā laikā. Un vēlreiz gribu teikt paldies jums, parlamentam, par to, ka jūs šo ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu paturat starptautiskajā starmešu lokā. Paldies! Priekšādātājs turpina. Kā, nosopr, kā noprotu, tad vēl viena kolēģi vēlējās izteikties brīvā mikrofonu procedūras ietvaros un viņa par to paziņo tieši tajā brīdī, kad mēs uzsākām šo procedūru. Diemžēl tagad šī procedūra ir noslēgusies un nevarēšu vairs jums vārdu dot. Es atvainojos, neko vairs tur nevaru darīt. All of them. And I wrote down Can you, can you speak on the, can you speak on the mic? Es atvainojos, būtu labi, ja jūs varētu runāt mikrofonā. Nu labi, lai nu būtu, tad jums varbūt viena minūte. Jūs nevēlaties vairs šo vienu minūti? Nē, mums vairs nav laika, godātā deputāte. Vēlreiz, kolēģi, noteikums ir tāds, ka brīvā mikrofona procedūras ietvaros jūs varat saņemt šo uh, uzstāšanās laiku, bet tikko uzsākas sarunas, tā šī procedūra noslēdzas un saraksts vairs pagarināts netiek. Nu, es katrā ziņā neredzēju jūsu vārdu, bet jūs varat tagad izmantot šo vienu minūti, ja vēlaties. I'm sure you can speak even though the paper. From here. Okay. Well, I said that, eh, yo sé que Venezuela vivía un periodo de. Zinu, ka Venecāla šobrīd iet cauri ļoti tumšiem laikiem un piedzīvo īstu humānu krīzi. Un jāsaka, tā tiešām šai gadījumā vairs nav pat metafora, jo tiešām nav elektrības, bērni slimnīcās mirst, nav um, dzeramā ūdens, un Maduro reakcija ir vienkārši neiespējama. Viņš vienkārši liedz piekļūt valstīm, automašīnām, smagām automašīnām, ar pārtiks produktiem, ar medikamentiem. Un ko dara Eiropa? Viņi tikai runā par kontaktgrupu. Maduro vienkārši smejas par to visu. Skaidri un gaiši redzējām, kas notika šai valstī mēnešiem, gadiem. Nedomāju, ka Eiropas Savienība tagad var runāt par vienkārši par brīvām vēlēšanām. Nē, es jārunā ar Gvaido, jānosaka datums. Un tas šīs sarunas jāizteno ar Gvaido, jo Maduro nekad nesasauks vēlēšanās. Vienādi noteikumi tiek pieminēti. Pie, piemērot pilnīgi visiem, viena minūte, precīzi, un vēlreiz lūdzu atcerieties, ko teicu par brīvā mikrofona procedūras noteikumiem, citādi iespēja man rīkoties nav. Bals, līdz ar to debats noslēgušās, un balsojums notiks nākamajā daļajā plenārsesijā. sesijā. Nākamais darba kārtības jautājums savukārt ir Annas Elžbetas Fotigas ziņojums. Eiropas ārējās darbības dienas, jeb EADD veiktie turpmākie pasākumi divus gadus pēc EP ziņojuma par ES strateģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai. Godātā referente Fotigas kundze, jums četras minūtes lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Komisārkungs, kolēģi! Tas ir mans gods un privilēģijas likt priekšā jums rekomendācijas padomēji un vicepriekšādātājai augstai pārstāvei, kas tika sagatavotas divus gadus pēc Eiropas parlamenta ziņojuma par e-strateģisko paziņojumu, lai vērstos pret trešo personu propagandu, naidīgu propagandu. Es toreiz biju referente šeit parlamentā strādājot pie šī ziņojuma. Gatavojot šo pirmo ziņojumu, kas tika pieņemts 2016. gada novembrī, to sadalīja divās daļās. Norādīja galvenos spēlētājus, kas īsteno šo naidīgo propagandu Viens no tiem bija tāds valstisks spēlētājs, respektīvi Krievijas federācija, un tad arī tādi nevalstiski spēlētāji, nu, piemēram, dažādi veidi radikalizētas islāma organizācijas, kā piemēram ISIS. Šoreiz ziņojumā nolēmām struktūru pasniegt citādāk. Šīs rekomendācijas tātad ir citādi strukturētas. Pateicoties uh, lielāko politisko grupu ieguldījumam eh, esam vienojušies un sadalījuši rekomendācijas divās daļās. No vienas puses norādot pašreizējo situāciju 2018. gadā, un no otras puses runājot par hibrīdu karu un to, kā vērsties pret šāda veida mm, pasākumiem. Mēs arī uzsveram to, cik ārkārtīgi svarīgi izvairīties no cenzūras, vienlaikus vēršoties pret šādu veidu naidīgu propagandu, vēršoties pret dezinformāciju, maldinošu informāciju, kas tiek nu, prezentēta Eiropas Savienībā un dalību valstīs. Mēs uzsveram to, cik varīgi nodrošināt kvalitatīvu žurnālistiku cik svarīgi nodrošināt runas brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Turklāt ziņojumā norādām, ka būtu iespējams spērt arī tālākus likumdošanas soļus gan ES līmenī, gan starptautiski. Un ir, piemēram, tādi, kas uzskata, ka pat vajadzētu īstenot zināmas eh, humānas tiesības, jeb human, humanitārus